13. pantā uh, ir runa par platformām, uh, kuras uh, izmanto īpašumu un uh, gūst lielu peļņu. Un uh, uh platformām, kuras uh, nodrošina uh, Eh, satura ielādes iespējas, ir arī jāuzņemas atbildība par autortiesību respektēšanu, un par to ir runa. Mēs esam izveidojuši labu pamatu, lai uh, virzītos uz priekšu šai jomā, un tas ir uh, pareizais ceļš, kas ir izvirzīts, lai panāktu uh, līdzsvaru starp īpašumtiesībām un vārda brīvību digitālajā pasaulē. Paldies! Paldies! Un tagad es došu vārdu iekšējā tirgu un uh, patērētāja tiesība aizsardzības uh, priekšsēdētājiem. Paldies, priekšsēdētāja komisāra kundze. Komisāra kungs, eh, runājot par autortiesībām digitālajā ekonomikā, šīs tiesības ir nepieciešama. Šī direktīva atrunā galvenos pamatprincipus, ko Eiropas parlaments jau vairāk kārt šo gadu laikā ir atrunājis īpaši runājot par platformu atbildību, labāks līdzsvers arī ar ekonomisko uh, uzņēmē vidu, arī plašsaziņu līdzekļu centieni pēdējo dienu laikā mēģināja novērst uzmanību no galveniem šiem jautājumiem. Ne direktīvā mēs neierobežojam tiešsaisti un ne e, ieviešam cenzūru, Nebū, nebūs nekāda ietekma uz MVU, nav arī runa par e, kaut kādu zināšanu ierobežošanu. Uh, Ir eh, šajās dienās dzirdēt daudz viltus ziņas, bet mēs zinām, ka aiz šīm ziņām stā, stāv ļoti konkrētas intereses, eh, kur eh, ir cilvēki, kas vēlas, lai, internet, lai internets būtu nereglamentēta vīde, kur labumu gūs tikai lielie uzņēmumi. Taču Tas ir ļoti svarīgs kultūras mugurkauls un liela arī mūsu ekonomikas daļa. Paldies! Paldies, un tagad es došu vārdu uh, komisārai Gabrielai. Cher reporter, cher reporter Paldies, priekšsēdētāji. Um, Gudētie referendāms kungi deputāti, ļaujiet man vispirms pateikties jums par konstruktīvajām debatēm, kādas esam noturējuši pēdējo divu ar pusgadu laikā. Šī direktīva par autortiesībām ir ļoti svarīgs mūsu uh, Eh, vienotā digitālā tirgus stratēģijas elements. Tādējādi arī Eiropas komisijā esam ļoti apmierināti redzēt, ka pagaidus politiskā vienošanās par šo svarīgo dosjē ir panākta. Godātie deputāti, šis ir izšķirīgs brīdis Eiropas kultūrai, mūsu digitālai ekonomikai kā arī mūsu Eiropas vērtību aizstāvībai. Jaunā direktīva par autortiesībām ļaus arī sasniegt mūsu kopīgu mērķi, proti piemērot autortiesības 21. gadsimta prasībām. Šajā direktīvā ir atrunāts arī tas, kādas ir mūsu Eiropas vērtības, vai te runa par žurnālistiem, autoriem, māksliniekiem, filmu mūziku producentiem un tā tālāk tā joprojām. Direktīva palīdzēs arī presēji, arī mūsu radošajām industrijām Tā arī stiprinās mākslīgo inteliģenci un padarīs Eiropas kultūras mantojumu vieglāk pieejamu mūsu līdzpilsoņiem. Visbeidzot, pirmo reizi Eiropas Savienības likumdošanas vēsturē arī individuālie uh, radušo saturu radītāji varēs baudīt specifiskus noteikumus, kas arī stiprinās viņu sarunu pozīcijas un ļaus uh, iegūt uh, godīgu un taisnīgu atlīdzību. Godātie dāmas, kungi deputāti, visi šie autori uz mums raugās un gaida no Eiropas Savienības, lai tā atturētu savus solījumus, labāk bruņot. Mūsu radošo industriju nozīmē iedzīvināt mūsu kultūru, labāk arī atbalstīt žurnālistas nozīmē ja, e, darīt dzīvi mūsu demokrātiju. Mēs uzskatām, ka politiskās vienošanās teksts, kas ir jūsu priekšā, ir līdzsvarots, bet arī ambiciozs. Šajā tekstā tiek samierināt dažādas intereses. Eh, Radošās uh, eh, profesiju pārstāvji un cities ir turētāji saņems vienlīdzīgu atlīdzību, arī pakalpojumu sniedzēji, un viņu funkcijas būs arī līdzsvarotas, arī, jo vārda brīvība ir aizsargāta. Un visbeidzot, ļaujiet man arī sacīt, ka Eiropas komisija publicēs deklarāciju par eh, arī sporta notikumu organizācijām. Uh, Un tas arī šīs deklarācijas teksts tiks pievienots direktīvai un uh, likumdošanas rezolūcijai. Lūk, esmu ļoti priecīga dzirdēt jūsu viedokli. Un no sirds tiešām ceru, ka atbalstot šo direktīvu par autortiesībām, ka mēs tādējādi vēlreiz nosūtīsim spēcīgu vēstījumu mūsu radošiem industrijām, autoriem, par mūsu vērtībām. Paldies! Paldies komisārei, un tagad es dodu vārdu uz vienu minūtu Krasnodemska kungām ITRE komitejas vārdā lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Šī direktīva par autortiesībām digitālajā tirgu ir nepieciešams. Domāju, to mēs visi apzināmies. Uh, un risinājums, eh, kad eh, mm, tiks izstrādāta sākumā, vairs nav aktuāla. Un tagad eh, ir izmainījusies tiesiskā situācija, un tāpat mēs redzam, ka ļoti bieži attiecības digitālajā tirgu nav pietiekami drošas. Uh, Šī direktīva ir kļuvusi par eh, manipulāciju un cīņu eh, instrumentu lielo korporāciju un gigantu rokās. Tā tiek izmantota abās barikāžu pusēs. Eh, gan to izmanto gan preses koncerni, gan lielie um, interneta giganti. Un tā tiek izmantota PR mērķiem, nevis um, Nu, iepriekš iecerētā mērķa sasniegšanai. Tāpat esam piemirsuši, kas ir šīs direktīvas adresāti. Mēs taču šeit runājam par zinātniekiem, pētniekiem. Viņi gaida šo direktīvu, lai varētu aizsargāt savas tiesības. Šīs direktīvas pieņemšana ir kritiski svarīga un Eiropas parlamentam, um, es domāju, vajadzētu izdarīt uh, vēl nākamajā sasaukumā. Paldies! Un tagad kultūras un izglītības komitejas vārdā Žilokungs, vienu minūtu. Oui, merci, Pateicos priekšsētājs kundze. Viss jau ir pateikts par šī teksta priekšrocībām. Es eh, ilgi šeit nekavēšos. Uzskatu, ka te ir viens jautājums. Tad, ko nozīmē šis balsojums Eiropai? Eiropa ir uh, digitālās uh, regulējuma avangardā. Uh, Un mēs esam tiešām pāraugs eh, globālā līmenī. Šodien izvēle ir ļoti skaidra, vai nu mēs uh, apstiprinām, nostiprinām šo līderības pozīciju, vai arī atsal, atsakāmies no tā. Mēs zinām, ka uh, trilogā mēs arī varējām vienoties, un sabotēt šo vienošanos nozīmē uh, kalpot GAFA interesēm. Tas tikai par viņiem nāks par labi, tas nenāks par labi nec autoriem, nec MVU, nec pilsoņiem, bet tikai GAFA uzņēmumiem. Šodien pilsoņi vēlas tādu tiešsaisti, kas būtu taisnīga, kur platformas uzņemas atbildību, kur autori saņem atlīdzību un arī ikdienas tiešais izmantošana tiek aizsargāta. Tas ir arī šajā tekstā un šajā pusdienas laikā mēs balsosim, un tad būs viens tikai jautājums, vai platformas ir atbildīgas vai nē sabiedrības priekšā. Šis ir vienīgais jautājums, uz ko būs jāatbild kolēģiem. Un mana nostāja ir būt kopā ar Eiropiešiem atbild ir ļoti skaidra. Now, one minute, Ms. Paldies, tagad Bonīkungs vienu minūtu e, pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā. Paldies priekšsēdētāji. 13. pāns jau no sākuma radīja bāžas, un tādēļ bija nepieciešams kompromiss starp autoru, e, platformas lietot un lietotāju interesēm. Un šeit mēs nerunājam uh, tikai uh, par uh, žurnālistiem, uh, bet mēs šeit runājam par miljoniem, kurus ietekmē uh, šī uh, direktīva. Un ir ļoti svarīgi, lai uh, visi um, darbi, uh, kas uh, tiek uh, apgrozīti tirgu, uh, tiktu realizēti atbilstoši licences uh, noteikumiem. Bez tam ir ļoti svarīgi, ir, lai uh, būtu nepieciešamās ierīces, uh, kas var nodrošināt uh, mašīnu lasīšanas funkciju, atpazīstot pieņemamu saturu un nepieņemamu saturu digitālajā gadsimtā cenzūra ir kļūda, eh, ka, kam ir mm, milzīgas sekas, un es aicinu svītrot 13. Eh, pāntu patreiz, eh, bet vēlos pateikties Akselam par izcilu paveikto darbu. Paldies! Kolēģi! Es eh, biju nedaudz elastīga eh, dodot eh, vārdus referentiem un komiteju pārstāvjiem, bet tagad strikti ievērošu uzstāšanās laiku Švabodas kungs vienu minūte. Paldies priekšsēdētāji. Komisārs kundze. Eiropas Savienībā ir nepieciešama autortiesību reforma. Mums ir nepieciešams atrast līdzsveru starp lietotāju um, un platformas eh, turētāju mm, interesēm un autoru interesēm. Šis priekšlikums par autortiesībām iezīmē jaunu tendenci. Tas ir aizsargāt eh, radošumu, aizsargāt kultūras mantojumu, un man ir liels prieks, ka šeit tiek ņemts eh, vērā arī uh, Eh, izdevēju tiesības, um, bet ir svarīgi arī cīnīties pret parazītiem, pret tām platformām, kas zog radošo saturu. Eh, ja runājam par interneta cenzūru, eh, ja mēs neļautu talantīgiem autoriem un māksliniekiem uh, uh, gūt uh, peļņu uh, no uh, sava radošā darba, tad uh, tā būtu cenzūra. Un es domāju, ka mums ir jādomā par tādu cenzūru, uh, kas um, drīzāk atbalsta šo radošo potenciālu. Un es esmu mm, apmierināts ar uh, trialogu iznākumu. Paldies! Thank you. For one minute. Paldies, Geringa Anderbergs kundz lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja. Pēdējos divos gados esam dzirdējuši dažādas 13. panta versijas, bet tagad ir skaidrs, ka šis jaunais teksts izmainīs internetu, kādu to līdz šim pazinām, mums e, visiem ir viens mērķis prātā - palīdzēt autoriem un izpildītājiem, lai atrastu līdzsvaru starp visu šajā procesā iesaistīto pušu interesēm un tiesībām. Un tagad vienīgā e, izēja ir svītrot 13. pāntu. Tas ir e, minimālais, kas ir nepieciešams, lai mūsu pilsoņi un uzņēmumi varētu atbilstoši īstenot savas tiesības. Eiropas Savienības parlaments vajad, mums vajad, bija iecerēta Eh, izslēgt MVU no 13. panta darbības jomas. Diemžēl tas tā vairs nav, līdz ar to viņiem nāksies maksāt eh, par eh, dārgām modernām tehnoloģijām, tādējādi barojot un atbalstot tikai ASV gigantus. Mums ir jādara viss, lai. Um, Um, mēs uh, varētu aizsargāt uh, šādu MVU uh, tiesības. Paldies! Priekšsētāji pārtrauc runātāju. Zilās kartītes jautājums no Rodas kunga. Bet Rodas kungs, jums ir runāšanas laiks, tā kā varbūt jūs varētu izteikt šo jautājumu vai šo viedokli uzstāšanās laikā. Tagad dod vārdu Karima kungam pusotra minūte, lūdzu. Priekšsēdētājs kundze, komisārs kundze, vēlos apsveikt Akselu par ļoti labu labi paveikto darbu. Kolēģi, Mana prioritāte vienmēr ir bijusi, lai tiesību turētāji un uh, radošie cilvēki varētu turpināt darboties šajā radošajā industrijā, izmantojot savas ekskluzīvās tiesības. Tas bija ļoti svarīgi, ņemot vērā jaunos biznesa modeļus un platformas, kas ir novedis pie uh, negodīgiem spēles noteikumiem. Saruna process nebija viegls, bet es esmu apmierināts, ka mans personiskais mērķis tika sasniegts un ka nepieciešamie tiesiskā tiesiskās aizsardzības līdzekļi ir. Es atbalstīšu um, rezultātu šodien balsojot, ņemot vērā būtiskos uzlabojums tekstā, piemēram, um, datizrāce un tekstizrāce būs, nepie, uh, būs iespējama. 11. Uh, pāns tika pilnveidots sarunu procesā, lai uh, izdevēja uh, nozari, izdevēja industrija būtu nodrošināta. Un tāpat arī uh, Tas attiecas, piemēram, uz maziem citātiem un vārdiem, eh, kas eh, tiek izplatīti internetā. Un eh, visbeidzot, ir vairāki tiesiskās aizsardzības līdzekļi, kas neļauj nelikumīgi gūt peļņu, izmantojot citu radītu saturu. Un tāpat ir eh, nodrošināta arī vajadzīgā elastība dalību valstīm un nebūs vispārīga lietotāju uzraudzība vai monitorings. Tā kā par spīti tam, ka vairākas platformas cenšas sabiedrību pārliecināt par pretējo, tas tā nebūs. Te mums ir jārunā par dezinformāciju un parlamentam ir jās, jāstājas pret šādu nepatiesu ziņu izplatīšanu. Paldies! Roda kungs, jūs vēlaties izteikties, lūdzu? Yes, jā, priekšsētājs kundze, jā, jo es uzskatu, ka ir absurdi, ka jūs liedzat debates, jo visa pasaule mūs šodien vēro. Un, e, Tad cilvēki nāk uz uh, plenāru sēdi, uh, nolasa savas mājās sagatavotās runas, bet nav debašu par šādu svarīgu tēmu, jo jūs liedzat izvērst šādas debates. Es nedomāju, ka tas ir viedi, gudri, nec arī taisnīgi. Es piekrītu Saka priekšsēdētāji, es saprotu, ka cilvēki šajā zālē ir arī ieradušies, kuri nav iekļaut runātāju sarakstā. Un, diemžēl, ņemot vērā ierobežoto laiku šīm debatēm, um, man ir um, jāievieš zinām disciplīna. Um, protams, ja jūs vēlties, mēs varam debatas paildzināt, bet mums varētu būt zināmas problēmas ar um, atbalstošajiem dienestiem šajā sakarā. Bet es ņēmu vērā jūsu. Uh, uh, komentāru. Kavads kungs, divas minūtes lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Šorīt ir vēsturisks brīdis, jo pirmo reizi veselā kontinentā parlaments cenšas panākt līdzsvaru starp uh, GAFA lieliem uh, mediju uzņēmumiem un tiem uh, kuri patiesībā nodrošina viņu pastāvēšanu, tad presi un radošām personām. 7 eh, eh, miljoni 200 tūkstoši eh, personu, kas strādā Eiropā, saskaras ar netaisnību finanšu ziņā. Uh, bet uh, tas ir vēl nopietnāk un varbūt pat bīstami, jo preses uh, industrija sāk sabrukt un neviens nespēja šeit neko palīdzēt, bet prese ir demokrātijas pamats, kad vairs nebūs brīvās preses kad vairs uh, nebūs neviena žurnālista ne Wikipēdijā, ne YouTube, ne Google. Informācijas vairs nebūs, būs tikai baumas, ar ko mēs arī saskaramies jau pēdējo mēnešu laikā. Šis tiesību akts ir vienīgā iespēja radošām personām, uh, preses izdevumiem, žurnālistiem uh, panākt līdzsvaru maiņu sev par labu, nodrošinot savu pastāvēšanu nākotnē. Un tādēļ mums vajadzētu balsot blokā, noraidot visus grozījumus šim tiesību aktām, jo tas ir tikai pirmais solis, un lai atjaunot līdzsvaru, būs jāspēr vēl citi soļi uz priekšu. Mums tagad te runā par filtrēšanu, cenzūru, Wikipēdiju bet Wikipēdija ir aizsargāta šajā uh, tiesību aktā. Šeit nav ne cenzūras, ne filtrēšanas. Bet kādēļ tas viss šeit izskan, jo 15 gadu laikā, kopš es esmu parlamenta deputāts, mūs uh, šeit uh, bombārdē ar dažādiem pārmetumiem, uh, un to dara finanšu mastodonti, kuri vēlas visu kontrolēt. Un tādēļ mums ir jābalso par šo tiesību aktu bez grozījumiem, jo pretējā gadījumā sak, eh, sekas būs ļoti nopietnas visai Eiropas Savienībai. Sorry, colleagues. Es atvainojos, kolēģi, vēlos tikai pateikt, ka man jau ir pieteikšies uh, eh, 12 runātāji brīvajam mikrofonam. Uh, Rēdas kundze, lūdzu. Dāmas un kungi, drīz lietas šajās debatēs par autortiesībām ir bezprecedenta. Pirmkārt, 200 tūkstoši cilvēku šajā nedēļas nogalē demonstrēja pret šo reformu. 5 miljoni ir parakstījuši līgu, lūgumrakstu par augšu pielādes filtru. Nekad šādi protesti nav bijuši pret Eiropas Savienības direktīvu. Uh, Otrakārt, nekad šos protestus parlaments nav tā ignorējis. Jau kopš pagājušās vasaras vēlētāji ir pakļauti milzīgai dezinformācijas kampaņai. Jebkura kritiska balss saņēma apvainojumus. Un, uh, deputāti kā Kavada apgalvo, ka visus ēpastus ir sūtījuši roboti. Uh, un uh, dele, CDO delegācijas vadītājs Kaspāri apgalvoja, ka demonstrantiem esot maksāts. Kaut gan visus šos apgalvojumus var ļoti viegli atspēkot. Uh, to, šis visus uh, baumas izplata atsevišķas lobiju grupas, kuras grib šo reformu izmantot, savu, lai gūtu peļņu. Un Eh, kaut arī visā pasaulē bija redzamas reportāžas par plašām demonstrācijām, eh, ir vēl tādi, kas uzskata, ka to visu ir organizējusi Amerika un viņi ir kļuvuši imūni pret jebkādiem argumentiem un pat pret. Uh, uh, Vācijas, pārla, Vācijas datu sargu vai ANO īpašā ziņotāja viedokli. Uh, Turklāt ne CDU, ne SPD neuzskata, ka šī reforma būtu pamatota un arī negrib uzņemties politisku atbildību par filtru ieviešanu 13. pantā, bet tomēr federālā valdība tomēr atbalstīs šo reformu priekšsēdētājs kundze, es aicinu kolēģus ļaut man izteikties. Reidas kundze uh, runā šobrīd. Lūdzu, cieniet eh, runātāju. Redz, kundze, jūs varat turpināt neviens federālajā valdībā ne, negrib uzņemties atbildību par augšu pielādes filtru, pat ne kanclere Merkele, un tomēr tas uh, tiks atbalstīts. Un kopš vakardienas mēs zinām, kādēļ tas tā ir, jo ir panākta vienošanās starp Vāciju un Franciju. Ja Vācija piekrīt šim filtram, tad uh, Francija piekritīs uh, Nord Stream uh, gāzes vadam. Das Tragischste an diesem. Un priekšsēdētāji saka, es atvainojos. Uh, kolēģi, lūdzu, ļaujiet runāt Rēdas kundzei. Tātad Tra traģiskākais šajā situācijā ir tas, ka jaunā paudze, kas šogad pirmo reizi piedarīsies Eiropas parlamenta vēlēšanās, tagad redz, ka protestiem nav nekādas nozīmes, ka politika ir mēli un ka netiek uzklausīti pamatoti argumenti, ja runa par ģeopolitiskām interesēm. Šī bezspēcība viņu, paliks viņiem atmiņā uz ilgu laiku. Un tā, kolēģi, mēs nedrīkstam veidot politiku. Šīs direktīvu nevar pieņemt bez grozījumiem, jo tas sagraus veselas paudzes uzticību politikai un šim uh, parlamentam. Un tādēļ es aicinu noraidīt 11. un 13. pantu. Mr. Kaspari. Kas pārī kungam ir jautājums, vai jūs akceptēsiet Rēdas kundze? Jā. Godātā kolēģe Rēda, ja es pareizi sapratu, jūs man apsūdzējāt, ka es esot nosaucis demonstrantus par pērkamiem. Ja tas tā ir, tad es gribu skaidri paziņot un atkārtot to, ko es esmu teicis un mani citēt precīzi un nepieļauj nepareizu interpretāciju. Es teicu, ir e, centieni arī uzpērkot demonstrantus ietekmēt e, Eiropas Savienības lēmumus. Es šeit nerunāju par tūkstošiem cilvēku es vienmēr esmu aizstāvējis demokrātiju, bet ir, ja Uh, Frankfurter Allgemeine Zeitung runātājs tiek pārtraukts. Kaspārī, Kaspārī kungs, jūsu rīcībā bija 30 sekundes, jūs pateicāt, ko vēlējāties teikt. Tagad Rēdas kundzei būs iespēja atbildēt. Noteikumi ir tādi, ka jums jautājumu uzdošanai ir tikai 30 sekundes. Un tagad Rēdas kundze atbildēs, jo Kaspārī kungs, jūs jau pats teicāt, ka esat apgalvojis, ka atsevišķi deputāti bija uzpirkt, eh, es atvainojos, demonstranti bija uzpirkti par 450 eiro jūs runājāt. Cilvēku tiesību organizācija Edrī bija šo summu paredzējis brīvprātīgiem, lai viņi varētu doties uz Briseli un demonstrēt. Un uh, nevar jau prasīt, lai šie cilvēki varētu paši apmaksāt savus ceļošanas izdevumus. Tie nebija uzpirkti demonstranti. Vai jūs vēlaties runāt par procedūru? Es gribētu atrisināt uh, to šādi. Jums ir viena minūte uzstāšanās laiks, vai gribat to izmantot šobrīd, lai uzdotu jautājumu? Okay. Labi. Jūs man neļaujat uzdot jautājumu, bet viņa melo plenārs sēdē. Tas ir absurdi. Es dzirdu, ko jūs sakāt, bet jūs mikrofons nav ieslēgts. Lūdzu, apsēdieties šobrīd. Es cenšos nodrošināt to, ka deputāti, kuri nāk uz uh, sēdi saulaicīgi un piesakās brīvā mikrofona debatēs, uh, uh, tiek iekļauts sarakstā. Un Rezes kundze, es gribētu jautāt, vai jūs piekrītat atbildēt uz Rodas kunga uzdoto jautājumu. 30 sekundes Rodas kungam. Paldies! Es gribu vaicāt, kur ir šis augšuplādes filtrs, Rēdes kundze? Kur tas ir? Visam konkrēti tekstā, kur tas ir, lūdzu atbildiet. Jūsu rīcībā 30 sekundes. Jā, godātais Strodes kungs šeit ir rakstīts, ka platformām ir jāliedz iespēja augšop ielādēt noteiktu veida saturu. Pretējā gadījumā tās nesaņems nekā licences, un tas ir skaidri ierakstīts tekstā. Please, colleagues, I now give... Lūdzu, kolēģi, tagad Maštalkas kungam vārds pusotra minūte. Paldies priekšsēdētājiem. Šodienas plenārsēdē rodas tāds iespējas, ka tuvojas pasaules gals ka šeit runa par uh, kaut kādu pasaules čempionātu, nevis parlamentu debatēm. Bet, nu, uh, es nepiekrītu 11. un 13. pāntām, bet mums e, ir e, pagājuši divi gadi ļoti e, nopietnās sarunās, un tas nav, protams, pamats atbild, atbalstīt šo uh, Eh, rezultātu. Mana grupa balsos pret, bet mēs esam palaiduši garām iespēju modernizēt eh, autortiesības, eh, atbalstot mazos vidējos uzņēmums inovācijas, bet mūsu priekšā ir kaut kas tāds, kas ievieš cenzūru internetā, apgrūtina jaundibinātu uzņēmumu attīstību un arī uh, traucē sociālo tīklu attīstību. Ir ļoti daudz konkrētu ja, uh, piemēru, ko varētu minēt, bet pie, tam pietrūks laika. Ja kolēģi balsos par šo priekšlikumu, tad mēs uh, iecirtīsim pliķi sejā visiem tiem uh, pilsoņiem, kas sūtīja mums ēpastus un protestēja ielās. Un tas uh, tikai izskaidro, kādēļ ar vien pieauga skeptiska, eiroskeptiska attieksme daudzās valstīs, un tā nedrīkst turpināties, mums jāmaina savā attieksme. Paldies, tagad vārds Arnot kungam divas minūtes. Mēs redzam, ka šajās debatēs eh, aktīvi darbojas lobby no abām pusēm. No vienas puses ierindas cilvēki, kur ir nobežījušies eh, par iespējām nākotnē izmantot internetu, no otras puses uh, Um, tie ir lieli uzņēmumi, bet es nedomāju, ka radošā nozare viennozīmīgi atbalsta šo likumdošanu, bet lielākie un ietekmīgākie lobby ir lielie koncerni, bet es esmu vairāk noraizējies par um, cilvēku, li, parasto lietotāju interešu aizsardzību. Mums ir vajadzīgs līdzsvars no vienas puses aizsargājot licencēto radošo materiālu un no otras puses pilsoņu uh, tiesības uh, īstenot un realizēt savas ikdienas vajadzības. Bet, nu, uh, mēs redzam, ka 13. pāns šādu līdzsvaru nenodrošina. Tas ir nelikumīgs, jo praksē uh, tehnoloģiju kompānijas eh, uzskatīs jau iepriekš eh, lietotājus eh, par vainīgiem un tiesību pārkāpējiem, ja netiks pierādīts pretējais. Patreizējā likumdošana uzspiež vienotu modeli dažādām platformām visās dalībvalstīs, neņemot vērā atšķirības. Un līdz ar to juridiskais saturs tieks, tiks jau tāds, kā tāds uzskatīts par nelikumīgi. Uh, Daudz cilvēki eh, redz, eh, ka eh, Britu viedoklis ir būtiski mainījies par Eiropas Savienību. Un kā var sanākt, ka cilvēki 2016. gadā nobalsoja par izstāšanos, bet tagad viņa saka, ka palikt un tikai tāpēc, ka tiek pieņemta šāda likumdošana. Vai tiešām tas tā ir? Tā ir slikta likumdošana. Tas ir klasisks piemērs izmisīgam solim. Uh, pilnvaru termiņa beigās. Uh, šim parlamentu sasaukumam ir tikai dažas nedēļas vēl, lai pabeigtu savus darbiņus līdz nākamajām vēlēšanām, un mēs redzam, ka šie soļi ir nepārdomāti. Lūdzu, uzklausiet savus vēlētājus un neno, ne, nostatiet šo parlamentu pret Eiropas Savienības tautu, pret Eir, apvienotās karalists vēlētājiem. Paldies! Zdrojevska kungam ir zilās kartīts jautājums, vai jūs akceptēsiet to ar notkungs? Zdrojevska kungs, 30 sekundes. Es eh, gribu teikt, eh, ka, ja runājam par lobbystiem, tad mums vajag izšķirt starp šiem lobbyiem un vēlos pasvītrot, ka tās grupas, kas cīnās par tiesībām uz savu atalgojumu, nevar saukt par lobbyiem. Uh, Un man ir jautājums jums, kungs, vai jūs redzat šo atšķirību starp lobbyjiem, kuri cīnās par savu mm, peļņas palielināšanu, un tiem, kuri vienkārši cīnās par to, lai viņiem tiktu samaksāts par to, ko viņi ir izdarījuši? Arnot kungs. Man nav problēma ar tiem cilvēkiem, kuri cenšas nopelnīt eh, naudu izdzīvošanai, bet uh, Man arī nav problēmu ar to, ka e, sabiedrība pauž savu viedokli, bet es redzu, ka atkal un atkal uz mums spiedienu izdara nozare, industrija, nevis radošie cilvēki. Tas, ko es dzirdu no radošiem cilvēkiem savā vēlēšana apgabalā, ir tas, ka esošais regulējums ir nepietiekams, un tajā pat laikā sabiedrība ir noraizējusies, eh, kā 11. un 13. pāns ietekmēs viņu ikdienas dzīvi. Paldies tālāk, Butonē kundze. Paldies! Šodien mēs izsakāmies par eh, autortiesību direktīvu. Šis ir vēsturisks brīdis radošajām industrijām. Eiropā, bet melnā diena kultūras industrijai. Šeit eh, runa ir par trīs gadu uh, darbu, un direktīvas saturs neatbilst viltus ziņām, manipulācijām, ko organizē silikonielais uh, multinacionālās kompānijas. Nē, tekstā ir līdzsvers starp radošo industriju interesēm un lietotāju interesēm. Lietotājiem būs uh, vairāk tiesību, īpaši iepratniem tiešsaistes platformām, kas bieži vien uh, uh, atceļ vai, pareizāk sakot, dzēš legālu saturu. Arī autoriem ir tiesības uz vienlīdzīgu atlīdzību no šīm platformām, kas kļūst bagātas uz viņu rēķina. Mauro sacīja, ka kultūra netiek nodota, bet tiek no jauna izkarota, un šodien tas ir ļoti aktuāli. Es esmu ar ēnu referente šim direktīvam, saku jā kultūrai un mākslinieku autortiesībām. Paldies! Funtoļkungs, lūdzu, minūti. Ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πολλές εταιρείες που... Paldies. Kamēr mēs runājam, ļoti daudz kompānijas tiešsaistē, īpaši socmēdījos, piemēro cenzūru, ņemot vērā platformu īpašnieku vēlmes, vai mēs leģitimizējam šīs, šos privātos uzņēmumus, ierobežot mūsu brīvības. Saturu var izmantot, lai arī organizācijas vai cilvēkus izslēgtu, dzēstu no e, tiešsaistes. Nu, piemēram, arī man ir bijusi šāda situācija, arī manas uzrunas plenārs tēdē vairāk kārt ir dzēstas no sociālajiem tīkliem. Tās ir sliktas ziņas brīvībai. Šī tad Orvela pasaule. Eh, tas nozīmē mazāk brīvības. Eh, šīs vēstures melnā lapas puse, kas atgādina mums PSRS laikus. Mēs balsosim pret šo ziņojumu. Paldies! Verhaien. Verhaien skundze, pusotru minūtu. Godātie kolēģi, vairāk nekā divar pusgadus mēs eh, parlamentā esam veduši sarunas ar dalību valstīm par kompromisu, lai uh, regulētu internetā šo jomu un lai uh, lielu uzņēmumu uzņemtos atbildību. Un tie, kas atbal. Uh, ir jāatbalsta autortiesības, uh, un jāizstāv uh, radošo personību intereses. Mēs nevaram pieļaut, ka šie cilvēki zaudē ienākumus, ka, uh, ja mēs cīnāmies par minimālo algu, mēs nevaram pieļaut situāciju, ka kapitalistiskie koncerni izmanto radošās personības. Un runa ir par satura licencēšanu un ir vienkāršota šī procentūra 17. pantā un citās, citos pantos tas ir atrunāts, tāpat ir uh, Eh, runa arī par nekomerciālām platformām, kam ir paredzēti izņēmumi, piemēram, eBay un eh, Wikipēdija praktiski ir izņemti no darbības jomas, tāpat vienmēr ir nodrošināta pasākumu eh, samērība. Mēs padarām internetu taisnīgāku un platformas līdz šim nosmeļ krējumu. Uh, šai jomā. Mēs jāpieliek punkts šim mežonīgam kapitālismam, kas šobrīd valda internetā. Rozjēras kundzei vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Šī direktīva ir divi ar pus gadus. Uh, Eh, darba rezultāts. Eh, mākslinieki, eh, zinātnieki, redaktori, arī patērētāji ir šo pasākumu uzmanības centrā. To tāpat gaida arī tātad patērētāji, jo šeit tiek nodrošināta juridiskā noteiktība pret platformu patvaļību un tiek nodrošināta suverenitāte pret šiem milzīgiem uzņēmumiem, kuri tagad uh, aplaupa mūs uh, attiecībā uz mūsu datiem un tāpat iedzīvojas uz mākslinieku radošo personību rēķina ka, darb, par katru darbu ir jāmaksā alga, un mēs tāpat nedrīkstam pieļaut to, ka tiek pārkāpti caurskatāmības noteikumi, mēs nedrīkstam pieļaut šos draudus, kas mums ir izteikti, uh, un es ceru, ka šīs uh, dienas balsojums uh, ļaus mums spērt soli cīņā pret mežonīgo kapitālismu internetā. Paldies, Latovska kungam vārds. Priekš. Priekšsēdētājs Konce. E, jāsaka, ka mēs e, redzam e, šeit diskusijas par to, kas ir, un tā ir kvintesence par to, kas ir šajā direktīvā, bet galvenā direktīvas problēma ir uh, tas, kā tā tiks interpretēta un uh, kāds ir tas galvenais kodols. Bet šī direktīva ir pilna ar neskaidriem terminiem, neskaidrām direktīvām. Un preses izdevējiem tas nozīmē, ka publiskās debet, debatas tiks ierobežotas un tirgū paliks tikai lielie un ietekmīgie. Un viņi uh, sadalīs savā pusē, sa, savā starpā pēļņu un viņi uzturēs informācijas monopolu. Uh, Tādēļ es aicinu noraidīt šo direktīvu. Paldies! Gould, minute, Rodas kungam vārds. Paldies, ir neticami, ka mēs dzirdam to, ko mēs dzirdam šodien, it īpaši no kreisā spārna puses, viņi aizstāv šos tehnoloģiskos gigantus, kas pat nemaksā nodokļus. Es gribētu izkliedēt nepatiesu informāciju, kas ir izskanējušai debatēs. Šeit nav runa par nodokļiem, nav runas par augšup ielādes filtriem un nav runa par pa, eh, atsevišķu pilsoņu tiesību ievērošanu gluži pretēji. Uh, mūsu pozīcijas attiecībās ar platformām uh, tiek nostiprinātas. Šobrīd uh, Google un uh, Facebook uh, nodarbina vāji izglītotus darbiniekus, kas izlēma par to, vai mūsu saturs ir atbilstošs vai nē, bet autoriem nav nekādu tiesību ietekmēt savu uh, radošā satura mm, mm, nozīmi vai ietekmi un uh, ja mēs neko nedarīsim, tad mēs kļūsim nabagāk gan garīgā, gan arī materiālā ziņā. Tripels kundze vārds. Kolēģi, mēs vēlamies brīvu, taisnīgu internetu. Mēs vēlamies atbildību, bet mēs nevēlamies cenzūru. Cenzūra ir Ķīnā, bet tur nav nodrošināts autortiesības. Uh, Runa ir par licencēšanu. Viss licencētais netiek filtrēts, tā kā ieguvēji ir visi platformām beidzot jāuzņemas atbildība, un autori un žurnālisti ir pelnījuši atbilstošu atlīdzību. Ir runa par tiesiskumu brīvā internetā, to mēs visi vēlamies. Mums ir jāparēdz noteikumi platformu kapitālismam, tiem ir jāmaksā, platformām jāmaksā nodokļi, jāuzņemas atbildība par satura izplatīšanu Un šeit nav runa par pārmērīgu regulējumu, ir runa vienkārši par taisnīgiem noteikumiem. Un autori ir mazākuma grupa mūsu sabiedrībā, viņiem jānodrošina aizsardzība, un šī direktīva ir vērsta uz taisnīgumu atjaunošanu internetā. Paldies! Uh, Mihēls kundzei vārds. Eiropas harmonizācija autortiesību ziņā būtu apsveicama, bet tas, kas tiek piedāvāts, nav pietiekami uh, liels solis uz priekšu. Tiek runāts, ka radošās personības tiek aizstāvēts, bet 5 miljoni cilvēku, to skaitā arī radošas personības, ir parakstījušās uh, pret to, ka mašīnas izlēms par pamatiesībām, jo tad vairs nav uh, nodrošināta tiesiska valsts. Mazākie pakalpojumu sniedzēji nevar ar visu pasauli vest sarunas par licencēm. Platforma regulējums izskatās citādāk. Digitālais nodoklis ētiski uh, algoritmi, cīņa pret karteļiem. Un mums ir jārod labāki risinājumi. Mums ir runa par brīvu saziņu 21. gadsimtā, analogā un digitālā veidā. Batenkungam vārds. Neviens nav pret uh, taisnīgu un godīgu autoru tiesību aizsardzību, bet šī direktīva ir vērsta uz to, lai aizsargātu multinacionālo korporāciju intereses un peļņu. Tā arī paredz kontrolēt uh, vārda brīvību, un tā nepiekrīt nec mēdīji, nec politiskās struktūras, un balsis, uh, kas ir pret, jau tiek uh, svītrots no uh, platformām. Uh, parlamenta deputāti no UKIP aicināja izmantot um, mm, spēkā esošo parlamentu balsošanas kārtību, lai balsot pret šo direktīvu. Balsotājiem vajadzētu ievērot kuri parlamenta deputāti un partijas balsoja par šo direktīvu un, balso, eh, un vēlētājiem 23. maijā vajadzētu parādīt savu nostāju šajā sakarā. Mēs redzām, ka Eiropas eh, institūcijas vēlas apspiest brīvās eh, izteiksmes brīvību un es domāju, tiem deputātiem, kuri balso par šo direktīvu, būtu jāzaudē sava vieta Eiropas parlamentā. Paldies, Saštieša kungs! Internets ir eh, kļuvis eh, par eh, tādu, kāds tas ir, pateicoties tam, ka tas netika regulēts. Un internets ir piemērs tam, kā varētu attīstīties pasaule, eh, ja eh, tā netiktu regulēta ar šo smago likumdošanu, netiktu apspiesta ar nodokļiem un tā tālāk. Un es domāju, tas ir pierādījums tam, ka visas šīs direktīvas, regulas ir kaitīgas un nevienam nevajadzīgas, un ka daudz labāk varētu attīstīties bez šāda regulējuma tas ir kā internets tagad. Te mēs runājam par ambicioziem uh, plāniem, signāliem sabiedrībai, bet es domāju, ja tā viss nebūtu, mēs dzīvotu labāk un vienkāršāk. Tādēļ mēs nedri, nevēlamies, lai jūs ieliktu kāju durvīs eh, šeit. Mums nav vajadzīgas jūsu regulas, mums nav vajadzīgas jūsu ķepas uz interneta. Mēs eh, gribam, lai mēs varētu dzīvot bez jūsu regulējuma. Paldies! Un tagad lūdzu Digarandes Paskualkungs uz vienu minūti. ETP vārdā. Paldies! Priekšētāji, dāmas kungi, deputāti 13. pāntā tiek atrunāta platformu atbildība gadījumā, ja tiek pārkāpta autortiesības ne vairāk, ne mazāk. Autortiesību neskaitāmie pārkāpumi, ko īsteno internets un kas arī ļauj lietotājiem izmantot un arī publicēt savus saturus, proti tas ir kāda īpašums, un te ir jāpasaka skaidras lietas. Autortiesības ir īpašuma tiesības, tāpat kā jebkuras citas īpašuma tiesības vai materiāls vai nē. Lai lā, mākslinieki varētu dzīvot no saviem darbiem, tie ir jāaizsargā, un tā vietā, lai var, um, katru autoru padarīt par atbildīgu par šo saturu. Platformas būs atbildīgas un viņi saņems arī ienākums no šī satura pateicoties reklāmai un tam līdz datu izmantošanai. Platformai jāiegādājas licences, lai netiktu publicēt satura bez īpašam turētāja atļaujas. Uh, Mēs tādējādi atbildām arī uz mērķi mazināt dažādus trūkumus, kas ir uh, digitālajā vidē. Es uzskatu, ka tas mums ir jāatbalsta. Paldies! For one minute, Mr. Vulcan. Vulcan kungam viena minūte. Godātā priekšstādātāja, paldies! Tikai Google ir pret šo reformu um, saka direktīvas projekta aizstāvi. Nē, tā tas nav arī ANO īpašais ziņotājs par cilvēktiesībām, daudzas radošas personības, Vācijas datu sargs. Eh, šeit eh, patiesība ir tā, ka šajās debatēs ir runa ne tikai par eh, autortiesībām, bet par demokrātiju. Pieci miljoni cilvēku ir parakstījuši lūgumrakstu un komisija viņus nosauc par pūli. Uh, Tātad visi tie, kas ir uh, pret šo reformu, tiek nosaukti par datorobotiem un Uh, tāpat tiek uh, arī apgalvots, ka viņi saņemot 45 uh, eiro par piedalīšanos demonstrācijā. Ir jāuzklausa Eiropiešu viedoklis un protesti pret to, ka tagad pazīstamais internets tiks sagrauts. Mums ir jābalso pret 13. pantu. Valkenkungs, jums ir Eh, zilās kārtīts jautājums no Rātkas kunga. Lūdzu. Eh, godātais kolēģi, jā, tu uzskaitīja visus tos, kas ir pret reformu eh, līdztekus Googlam un arī Vācijas SPD eh, eh, partijas eh, tieslietu ministre arī ir pret viņa gan padomē balsoja par šo priekšlikumu, bet tagad ir paziņojis, ka neatbalsta. Jā, Denis, man ir gods tev palīdzēt Vācijas tieslietu ministre pre, ir pret, kaut gan kanclere Merkele ir noslēgusi vienošanos ar Franciju par šo jautājumu, un galvenais ir šis datu filtrs. Tagad vārds Lukskungam. Priekšsēdētāji godātie deputāti ir pārsteidzoši par to, eh, kas šeit notiek. Šeit ir eh, dažādi apgalvojumi par dažādiem maiņas darījumiem, datu filtru un eh, Nord Stream, kas tiek apmainīti šīs direktīvas sakarā, bet šeit ir runa nevis par filtru, bet gan par autortiesību aizsardzību. Un ja Eh, kāds apgalvo, ka šajā mm, priekšlikumā nav runa par filtru, tad tas neatbilst patiesībai, jo ir teikts, ka katrai platformai ir jāpārbauda eh, saturs, kas tiek augšup ielādēts, vai ir respektēts autortiesības vai nē, tā kā šis filtrs tur ir iestrādāts. Un tas patiesībā ir arī ir pret mazajiem uh, uh jaunajiem māksliniekiem, kam nav uh, iespējas nodrošināt savu tiesību aizsardzību līdz šim, un tādēļ mums ir jāsvītro šis 13. pants. Toms Kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Gudatie kolēģi, tas, ka divi ar pus gadus vajadzēja strādāt pie šīs direktīvas, diemžēl šo direktīvu nepadara labāku. Šīs direktīvas ietekmi uz cilvēku tiesībām vienkārši ir iznīcinoši, kā uz to norādījis arī NVO, akadēmijas un arī um, īpašie ziņotāji vārdbrīvības jomā, runājot arī par universālo cilvēku tiesību deklarāciju, kur skaidri pateikts, ka katram ir tiesības. Uh, ir apmainīties ar informāciju, sniegt savas idejas, jebkurā mēdījā neatkarīgi no robežām, un 11. pants to pārkāps. Ir skaidrs tas, ka autoru tiesības ir jāaizsargā, taču autoru tiesības īpašumu turēt, autoru un īpašumu turētāji nav viens un tas pats. Šis priekšlikums nav līdzsvarots. Mēs mazas grupas intereses nostādām lielākas grupas interesu. Um, tātad pārāks par lielo grupu interesēm. 11. un 13. pāns ir jāpieņem esošajā versijā, vai arī eh, no jānoraid šie pānti. Tie ir jānoraida, jo eh, tie pārkāps mūsu pamatiesības. Paldies, un tagad Andersona kungs uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribētu runāt par smieklīgo sazvērestības teoriju, par ko runā korporatīvie lobby, tie, kuri vēlas brīvu, atvērtu internetu, ka mums ir maksāts, ka Google un Facebook mums ir uzspiecis, nu tas vienkārši šausminoši. Mēs cīnāmies pret uh, internetu ļaunprātīgu izmantošanu, mēs cīnāmies par cilvēku privātumu. Uh, Mēs cīnāmies pret monopolu tendencēm. Es gribētu skart Google, Facebook, tur, kur viņiem sāp, lai viņi maksā nodokļus, lai vi... mēs gribam cīnīties par digitālo nodokli, iestāties par spēcīgu privātuma regulējumu, lai mēs uzņēmtos pilnīgu atbildību par to, ko šeit darām un lai viņi uzņemtos šo uzņēmumu, eh, šo atbildību, bet šī nav pareizā lieta, kā to darīt. Es neuzticos Google un Facebook. Es ticu visiem ekspertiem, kas saka, ka 11. un 13. pānti ir slikti internetam un ka tie radīs tikai gaidējumu. Paldies! Un tagad Liera kungs uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Ir laiks pieņemt likumus, lai, uz, lai piespiestu Ziemeļa Amerikas multinacionālām kompānijām uh, uh, atdot autoriem viņu patieso vērtību un. Uh, Mēs saprotam, jā, um, kā digitālajām kompānijām ir milzīgā apetīte, kā to atgādināja arī Kāvada kungs. Uh, 536 miljārdi eiro ir mūsu digitālās ekonomikas vērtība. Tagad ir vairāk cilvēku, kas strādā kultūras un radošo industriju jomā, eh, kā telekomunikācija un automobiļu nozarēs kopā. Tas, par ko šodien ir diskutējām, un balsot par šīm plakstiesībām, autortiesībām, es runāju par plurālismu un diversitāti. Šeit ir ļoti līdzsvarots teksts, lai platformas respektētu rado, radošo industriju pārstāvjus, autorus, arī sniedzot patērētājiem juridisko skaidrību, kas līdz šim nav bijusi. Ir arī garantēta par šīs pārdales tiesības, lai visiem būtu piekļuva arī zināšanām, tāpat laikā arī veicinot arī radošumu atjaunošanu aizstāvot to tieši satura radošana un aizsar, jāaizsargā no tā kaitējuma, ko nodarīt šī direktīva. Paldies, Žaltekungs, lūdzu. Tā versija direktīva. Paldies, priekšsēdētāji. Esošā uh, direktīvas uh, redakcija uh, paredz uh, cenzūru, um, kas ir uh, vēl striktāka nekā um, komunistiskā bloka valstīs, un es domāju, ka nav jēgas eh, mēģināt eh, cilvēkus eh, šeit pārliecināt, jo viņi savu viedoklī jau ir nostiprinājuši, bet es vēršos pie Eiropas Savienības pilsoņiem. Ja jums netiek garantēta vajadzīgā brīvība, tad piespiediet eh, savas valstu valdības eh, izstāties no Eiropas Savienības, eh, smelieties iedvesmu un piemēru no apvienotās karalistes, no Brexit. Pamatīsim šo birokrātisko monstru, kas ir Eiropas Savienība, un radīsim reālu savienību no jauna. Un mēs, es aicinu nebalsot par tiem deputātiem, kuri atbalstīs šo direktīvu. Paldies! Sir, ir zilās kartiņas jautājums no Zdrujevska kunga. Vai esat gatavs atbildēt šo jautājumu? Jūs akceptējat zilās kartiņas jautājumu. Zilās kartiņas jautājumu, ko vēlas uzdot Zdrujevska kungs, vai jūs pieņemat jautājumu? Bardzo dziękuję. Lies paldies! Uh, kungs teica, ka viņš ir pret šo direktīvu uh, pret to, ka tiek atalgoti mākslinieki un autori, un jūs teicāt, ka jūs esat uh, par poleksitu, jo jūs esat poleksitu partijas loceklis, kuras galvenais mēķis ir um, izvest Poliju no Eiropas Savienības. Priekšsēdētāji, pirms jūs atbildat, mums ir vēl viena zilā kartīte no Kavadas konga. Vai trekur? Pavisam īsi priekšsēdētāji vērsīšos pie kolēģa, kurš ir uh, pārliecināts par to, ka ir jāizstājas no Eiropas Savienības. Kādēļ tad viņš uh, ir iecirties un uh, brauc uz šajieni un piedalās sēdēs, ja viņam tas tik ļoti nepatīk? Mikro, please, sir, your microphone. Just one moment. Runātājā mikrofons nav ieslēgts. Tak, ja tutaj publik... Es šeit publiski šajā parlamentā paziņoju, ka esmu par Polijas izstāšanos no Eiropas Savienības un eh, lai aicinu, lai tās valsts, kas izstāsies no Eiropas Savienības, veidotu jaunu savienību, nevis šādu birokrātisko monstru. Es uh, balsoju par to, un patiesībā es nesaprotu jūs jautājumu. Es publiski paudu savu viedokli par to, lai Polijā tas tā notiktu, un ja runājam par šo parlamentu ja Eiropas Savienība nemainās, tad no tās ir jāiet prom. Un tie, kas uh, paliek, tad tie var piemērot šo direktīvu. Bet tas nozīmē to, ka Eiropas Savienība nespēja mainīties, un tādēļ patreizējā ir jāpamet, jo Patreizējā nespēja mainīties. Paldies priekšsētā, jūs atbildējāt uz vienu jautājumu, lai gan bija divi, bet man nav laika jums, man nav iespēja laika ievā, ierobežojumu dēļ dot jums vēl vārdu. Salīnī kungs. Mintu. Paldies priekšsēdētāji, man ir jāpateicas Akselam Fosam par izcili paveikto darbu, kāds ir veikts līdz šim. Man šķiet, ka tiešām to varētu uzskatīt par vienu no svarīgākajām cīņām, ko veicām un noslēdzam šodien šajā Eiropas parlamenta sasaukumā Eiropas un eh, kultūra, kreativitāte ir mūsu māksla, mantojums. Tādējādi mēs šai cīņā iestājāmies par tādu Eiropu, uh, ko ir izveidojuši Eiropieši, un arī direktīvā tieši tas ir arī atrunāts kolēģi, kas uzstājas pret šo direktīvu. Aicinu tomēr izvērtēt ļoti uzmanīgi situāciju, ja web platformas iekasē miljardiem dolāru no reklāmu ienākumiem, tādā gadījumā viņiem jāatzīst ir. Uh, tā satura vērtību, ko viņi publicē. Tādējādi varbūt cīnīties, lai izvairītos, piemēram, no tā, ka Google vienkārši nebūtu reklāmas. Nu, tādējādi viss šī diskusija kļūtu demokrātiska. Godātā Rēdas kundze, jūs runājāt par jauniešiem. Jauniešu vidū ir arī. Um, Eh, tādi, kuri saņem 3 eiro par eh, savu žurnālistu darbu. Tieši tādēļ, ka platformas nemaksā autortiesības, gribat iestāties par viņiem, tad lūdzu cīnīties par autortiesībām. Minute, Un tagad lūdzu gramatikākis kungs uz vienu minūti. Paldies! Cīņa par intelektuālo īpašumu sākās kā tāda ideoloģiskas debatas, bet tagad mēs runājam par Eiropas vērtībām. Šī vienošanās norāda uz to, ka autoriem ir jāizdzīvo digitālajā laikmetā. Eiropas Savienībai ir drosme uh, arī cīnīties pret uh, augsto tehnoloģiju konglomerātiem. Um, esmu pārsteigts, ka daži kolēģi nesaprot visu šo darbu. Esam daudzus gadus veduši garas sarunas. Trīs dažādās komitejās bija pieci balsojumi plenārsēdē, un mūsu priekšā tagad ir vislabāk iespējamais rezultāts. Direktīva atbalsta visas oficiālās iestādes, kas pārstāv autors, radošu industriju pārstāvis. Esmu arī pats bijis referents darbā pie šīs direktīvas, aicinu visus kolēģus, kas iestājas pār godīgu, atvērtu internetu, aicinu atbalstīt trialogu rezultātus. Tas ir labi Eiropas nākotnēji Un tas ir ļoti labi uh, Eiropas nākotnē. Paldies, Solikungs, ekar vadā minūte. Paldies! Šī direktīva par autoru tiesībām. Esošo direktīvu mainīs šis jaunais priekšlikums. 11. un 13. pāns ir ierobežojoši. Nu, raudzīsimies kaut vai uz Wikipēdiju. Lasot 11. pāntu, tad izskatās, ka tagad viss. sieti zato, že obsah nie je kradnutý. Šie mazie visi fragmentiņi arī tiks iekļauti, un tiem būs jāpakļaujas direktīvas noteikumiem. Nu, tas ir kā pārkingu uzturētāju padarīt atbildīgu par automašīnām, kas tiek nozaktas no šīs stāvvietas. Daudz, ļoti daudz cilvēki ir parakstījuši lūgumu rakstu pret vasaras un ziemas laika maiņu, un esmu pārsteigts, ka komisija šo viedokļus ignorēja, iesūtīja grozījumus, lai svītrot 11. un 13. pāns. Paldies! Paldies, Bogovič, kungs, minūti. Spoštovani, tako kot imamo pravico do. Paldies. Mums visiem ir tiesības brīvi izteikties tiešsaistē. Mums ir arī tiesības tikt aizsargāt, būt aizsargātiem, aizsargāt arī uh, kultūras saturu, neatkarīgā, žur, neatkarīgā žurnālistika ir mūsu sabiedrības pamats. Šīs debātes izskatās norāda uz to, ka e, šīs e, tiesības būtu pretrunā viena ar otru, bet tas tā nav. Aksels Foss ir paveicis izcilu darbu pēdējo divu ar pusgadu laikā. Esam koncentrējušies uz lielākajām platformām, kas gūst vislielāko pēļņu. un kas nedalās savā peļņā ar autoriem ja mēs gribam neatkarīgu žurnālis, žurnālistiku. Tad mums ir jāpieņem šī direktīva. Protams, kā tā neatrasinās visas problēmas, kādas mums ir ar GAFA uzņēmumiem. Taču es iestājos pāri kreativitāti un kultūru un atbalstīšu šo direktīvu. Paldies! Pateicos. Blanko Lopes kungs, vienu minūti. Liels paldies, priekšsēdētājs kundze! Nu, neviens te nevēlas pielikt punktu brīvībai tiešsaistē, taču tiešsaiste nevar būt teritorija bez likumiem. Mēs nevaram izmantot saturu, ja nav kreativitātes, un nevar būt kreativitātes bez taisnīga atalgojuma. Šajā direktīvā mēģinām arī visu šo līdzsvaru noteikt, lai uh, vairāk un uh, atbalstītu autorus, lai varētu izlīdzsvarot vērtību ķēris. Īsti nesaprotu, kā te daži no tā saucamās kreisā flanga iestājas par autoriem, bet, uh, neaizsa, bet uh, ir pret to, ka platformas dalās savā peļņā. Neviens te negrib ierobežot vārda brīvību, nav nekādas uzraudzības, nav arī nav nekāda. Uh, Uh, riska attiecībā uz saikņu, saikņu uh, publicēšanu tam līdzīgi. Šī ir 21. gadsimta divu tiesību akts. Uh, ir nepieciešams taisnīgs atalgojums par paveikto darbu. Paldies! Sir, Mr. Blanco Lopes. Blanco Lopes kungs, ir divi zilās kartiņas jautājumi jums, vai jūs esat gatavs atbildēt? uz šiem jautājumiem. Lūdzu, Rūbikungs un Maties kundze. 30 sekundes katram jautājumu uzdošanai. Paldies! Gribēju Blanko un Lopes kungām jautāt, vai uh, tā piestā uh, atbilst patiesībai, ka visi nekomerciālie saturi būs par brīvu lejupielādējumu nākotnēm. Obrigada, prezidente. Eu quero perguntar ao kolēģi. Paldies. Vai nav taisnīga atalgoju, tad nav taisnīga atalgojuma jūs teicāt, bet kurā direktīvas daļā tieši ir runa par to, ka būs taisnīgs atalgojums? Ir cenzūra, jā, bet uh, autoriem nav te atrunāt. Uh, taisnīga atlīdzība. Kurā vietā direktīvā tas ir atbilde? Ir jāizlīdzvaro vērtību ķēde, lai lielās platformas sniegtu savu devumu, eh, sniegtu savu devumu vienlīdzīgam atalgojumam, vienlīdzīgu atalgojumu autoriem, nevis lai eksploatētu autorus. Tādējādi es nesaprotu kreiso uh, viedokli par to, kā tas tiek, nodarī, kā tiek nodarīts kaitējums mūsu autoriem Eiropai valstī. Sir, I'm not sure if you answer. Mm, nezinu, vai atbildējāt uz Rūbiku kunga jautājumu. Rūbikungs jums uzdeva jautājumu, vai gribat atbildēt uz to? Nu, viņš jau uzdeva šo jautājumu. Viņš jau jums uzdeva jautājumu. Vai jūs atceraties šo jautājumu? Äh, es gribēju jautāt Blanko Lopes kungam, vai atbilst patiesībai, ka ne visi nekomerciālie saturi ir atbrīvoti no maksas un ka vienkāršie pilsoņi vairs nevarēs sūdzēties par autortiesību pārkāpumiem ja šis saturs atrodas uz pla platformā. Nē, nedomāju, ka tā ir. Next... Un tagad pārējām pie nākamā runātāja. Fiksas uh, um, Elkungs, lūdzu. Paldies, es uzskatu, ka teksts ir līdzsvarots, un te mēs ievērojam visu pušu intereses. Taču runājot par sportu, notikumi eh, organizētājiem. Nu, diemžēl nav iekļauta atsauce uz sporta notikumu organizētājiem atbilstīgi 12. grozījumam, ko atbalstīja gandrīz 400 balsis septembrī balsojumā. Par spīti tam, lai ie, par spīti šim lūgumam, lai iekļūtu, iekļautu šo atsauci, lai arī dalībvalsts varētu aizsargāt savus sporta noteikumus, un arī komisija bija apņēmības pilni izskatīt šo aizsardzības mehānismu. Komisija izvēlējās tikai nāk lajā tādu vispārīgu paziņojumu uzskatu, ka ļoti svarīgi atzīt gan autortiesības, gan arī sporta pasākumu organizētāju tiesības. Tāpēc es balsošu par šo tekstu, taču ir absolūti nepieciešami, manuprāt, aizsargāt arī uh, visu saturadītāju tiesības. Rēgners Kunz, lūdzu, vienu minūti. Paldies. Debates rāda, cik ļoti uh, dzīvīgs un kaismīgs ir uh, uh parlamenta darbs. Autori tiesības pašreizajā formā vairs neatbilst laikmeta garam. Daudzas uh, mākslinieki nesaņem atlīdzību, uh, viņiem ir nepieciešama aizsardzība, jo viņu situācija kļūst arvien nedrošāka Mums ir eh, nevis jāsagrauj internets, bet jāpiemēro autortiesību regulējums interneta apstākļiem. Mums ir jānodrošina eh, vārda brīvība, informācijas brīvība un jāaizsargā radošo personību tiesības. Un tādēļ ir paredzēta atbildība platformu atbildība un uh, filtri augšup ielādei un uh, runa ir par cenzūru, bet mums ir jāaizsargā radošās personības, jānodrošina taisnīgs atalgojums, bet, diemžēl, es esmu vīlusies ar rezultātu, kāds ir atbalstīts uh, juridiskajā komitejā. Paldies, brīvā mikrofona procedūra. Pirmā uzstājas Šaidrās kundze. Dāmas un kungi. Vispirms vēlējos pateikties Akselam Vosam, referentam par eh, viņa atbildīgo darbu un drosmi, jo mums ir bijis jāsaskaras ar organizētu kampaņu, kas tika pret mums vērsta. Es balsošu par šo kompromisu. Manuprāt, šis risinājums ir līdzsvarots. Uh, Un uh, šeit ir līdzsvarots interneta platformu autoru un lietotāju intereses. Tādas uh, platformas kā Wikipēdija un līdzīgas ir izņemtas uh, no aptvēruma. 13. pāns tiek kritizēts par cenzūras ieviešanu, bet kritiķi nav piedāvājuši nekādu citu risinājumu, kā atlīdzību nodrošināt satura autoriem, kuriem šobrīd uh, ir ierobežotas tiesības, jo tieši mūsu patērētāji interesēs ir, lai internetā būtu pieejams kvalitatīvs saturs. Paldies! Konečnas kundze vēlas uzdot jums zilās kartītes jautājumu. Parasti brīvā mikrofona procedūrā jautājums neuzdot, bet šāda iespēja tomēr šoreiz ir. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribēju tikai vaicāt Šraidovs koncei, vai jūs runājat par saskaņotu kampaņu, tad ko eh, do, ko domājat par to, ka uh, tiek izteikti draudi žurnālistiem, pasakot, ka tie, kuri balsos eh, par čehu žurnālistu interesēm, tiks aizsargāti, bet pārējiem uh, būs uh, jācieš no sakām. Es domāju, ka tad drīzāk ir uh, runa par tirgošanos. Mums ir savādāks iedoklis nekā jums, Šraidovs Konze. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu teikt, ka Šajās debatēs ir svarīgs atklātums, caurskatāmība un demokrātiska lēmuma pieņemšana. Ja jūs padodaties šantāžai, tad tā ir jūsu problēma. Kampaņa ir kampaņa. Cilvēki pauž savu viedokli, bet mūsu pienākums ir atrast taisnīgu un godīgu risinājumu, kas aizsargās eh, gan uh, autorus, uh, māksliniekus, gan arī viņu radītā satura lietotājs. Agilārkungs. De... Paldies, priekšsēdētāji, gandrīz pēc trīs gadu gara darba ir jānonāk pie uh, šī secinājuma, kas ir taisnīgs un līdzsvarots. Tāds ir šis rezultāts. Taču uh, tas tiešām nebūtu saprotami, ja Eiropas parlaments neiestātos par interešu aizsardzību. Jā, vārda brīvība ir ļoti svarīga, tāpat kā autora un literārā, zinātniskā, tehniskā satura radītāji. Eiropas parlamentam ir jāaizsargā tieši vājākiem. Ja Un ķēdē ir tieši šie autori un mākslinieki, kur ir visvājākā pozīcijā. Viņi platformas uzbruk mūsu privātumam, izmanto mūsu datus un nemaksā nodokļus, kā arī organizē masveida troļu kampaņas, kas apdraud šantažē šo parlamentu un uh, deputāts individuālai tik pieņemt viņiem labvēlīgs lēmums. Pēc šīs direktīvas internets Uh, turpinās pastāvēt tāpat kā vārda brīvība, bet tas viss tiks vairāk aizsargāts. Paldies, runātājs tiek pārtraukts. Mr. Marino Epinto. Marino Epinto kungs. Senhora Presidente, senhoras, caros colegas, eu... Priekšsādātāji, dārgie kolēģi, es uh, saprotu šos uh, lielo platformu, Amerikas lielo uzņēmumu nostāju. Viņi ir pret šo direktīvu, jo tā apdraud viņu milzīgo peļņu, ko tie gūst Eiropā. Uz, sat, saturi, ko ir, saturs, ko ir radījuši autori, žurnālisti Eiropā, ir pieejami par brīvu. Es saprotu, ka Rēdas kundze ir pret, jo eh, tas nozīmē, uh, Uh, pirātismā uh, izplatīšanos, un Redz kundze pārstāv pirātu partiju, kas ir pret autortiesībām. Tāpat saprot, ka galēji labējie iebilst pret uh, šo direktīvu, jo viņi ir pret Eiropas Savienību, bet es nesaprotu, ka deputāti, kuri savā valstī aizstāv nacionālo un Eiropas kultūru, tagad izsakās pret šo direktīvu. Es viņus nesaprotu. Pimento Lopes kungs senhora presidente assistimos a um arrufo de gigantes que nada. paldies priekšsēdētāji nu ir Eh, šeit normas, kam nav nekāda sakara ar autoru tiesību aizsardzību. Runa ir par peļņas pārdali, eh, jo šie līdzekļi netiek samaksāti autoriem. Un šeit atkal ir nevienlīdzība, nabadzība un tagad filtri ierobežos piekļuvi, brīvu piekļuvi kultūrai un tas viss novedīs pie monopolu. Uh, eh, dominēšanas internetā un uh, mums ir jānodrošina, lai māksliniekiem, autoriem tiktu nodrošināta taisnīga samaksa par viņu darbu, lai būtu arī brīva piekļuve kultūrai bez jebkādiem filtriem. Un ir jācīnās pret lielajām platformām un jānodrošina taisnīga samaksa autoriem. Tagad vārds Virkunenes kundzei viena minūte. Arvoisa puhemies, tämä tekijänoikeus... Paldies priekšsēdētāja. Šī direktīva par autortiesībām nav perfekta, bet tas ir piecu gadu darba, sarunu un kompromisa rezultāts, un es vēlos pateikties uh, Akselim Vosakungām par paveikto darbu. Un ir svarīgi, lai mēs nodrošinātu uh, radošā satura radītāju tiesības. Priekšsēdētāji pārtrauc runātāju, uh, vai jūs varētu sākt vēlreiz, uh, jo bija tehniska kļūme ar tulkojumu. Priekšsēdētāji. Šī autortiesību direktīva nav perfekta, bet tas ir piecu gadu darba un kompromisa rezultāts, un vēlos no sirds pateikties Akselim uh, Vosakungam un ikvienam, kurš piedalījās uh, šajā darbā. Mums ir jānodrošina uh, satura radītāju tiesības šajā digitālajā uh, laikmetā un pasaulē. Un ir svarīgi arī norādīt, ka šī direktīva uh, nepārkāpja un neaizliedz vārda brīvību. Tās interneta platformas, kas koncentrējas uz uh, tāda satura um, izplatīšanu, um, kas ir aizsargāts ar autortiesībām, lai viņi attiecīgi maksātu par to Gepardskons. Paldies priekšsēdētāji. Divi iemesli, kādēļ mums nevajadzētu atbalstīt šo direktīvu. Pirmkārt, uh, GAFA uh, netiek izņemti īsti un trīs gadus ir jābūt uh, tātad eh, filtriem un uh, to, par to var tikai sapņot šie lielie uzņēmumi ka gan direktīvas galvenām uzdevumām būtu jānodrošina taisnīgs atalgojums autoriem bet tas viss ir apsvērumos ļoti atšķaidīts un nav tas, uh, par ko mēs cīnījāmies. Mēs vēlējāmies nostiprināt autoru tiesības, bet tā tas diemžēl nav. Un uh, uh, nodrošināta aizsardzība ir tikai tiem, kas sadarbojas ar izdevējiem, bet tiem, kas strādā neatkarīgi, ir nodrošināts aizsar, aiz, aizsardzība nav. Paldies tagad Kostas kundzei vārds. Grazie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Mums Eiropiešiem ir jābūt ļoti ambicioziem ar šo direktīvu, lai liktu pasaulē arī saprast, ka digitālās sistēmas spēlētāji nevar pārkāpt tiesības, eksploatēt citu darbu un neinvestēt kompetencēs un profesionalitātei, arī jāizbeidz viss šīs iebiedēšanas kampaņas pret pilsoņiem. Tagad, protams, viņi grib iestāties par saviem komerci interesēm. Tās ir lielākās platformas, kas gūst milzu pēļņu no reklāmas un uh, tiesību turētājiem, žurnālistiem, autoriem uh, nesniedz un nepārskat viņu daļu. Priekšsēdētāji pārtrauc runātāju. Es jūs neapturēju. Es gribu teikt, ka tulki lūdz jums uh, nedaudz uh, lēnāk uzstāties ar savu runu. Jums vēl ir 15 sekundes. It, your... Kā vēlaties? Varat runāt vēl 15 sekundes vai nē? Madam, the microphone isn't towards you. I, I, <laughs> well, okay, you have sorry. 15 seconds. It's right. 15 sekundes. No, Dicevo, quest... Tātad es sacīju, ka tā ir mūsu cīņa. Uh, par kultūras daudzveidību, intelektuālo kreatīvo darbu, arī par uh, žurnālismu darba plā, plurālismu un kvalitāti. Iestājāmies par miljoniem darba vietu, kino, audiovizuālajā, mūzikas jomā un tam līdzīgi. Mēs uh, atbildējām uz milzu viltu ziņā par to, ka ierobežojam piekļuvi kultūrai. Tas tā nav. Mēs uh, nosakām šo pieeju, kultūrai, visiem Eiropa, kas to vēlas. Paldies! Mr. Free, you were indicating. Free, kungs, lūdzu, vārds jums. Man liekas, šeit ir neliels pārpratums, jo jūs nebijāt manā sarakstā, bet es tomēr došu vārdu jums un vienam runātājam no sociāla demokrāta grupas, kurš bija sarakstā. Vēlos vēl saskaņot to ar mūsu dienestiem, vai es varu dot iespēju arī citiem izteikties brīvā mikrofona procedūrā. Friekungs, lūdzu. Mums ir jāatceras, kādēļ šī direktīva tika ierosināta. Nevis tādēļ, ka cilvēkiem nebūtu piekļuve kultūrai internetā, bet gan tādēļ, ka ir uh, tā, ka cilvēkiem netiek nodrošināta atbilstoša samaksa par darbu, pat ja šis saturs ir visiem pieejams, un tiek pārkāpti arī konkurences noteikumi, un ar šādām pašām problēmām saskaras arī žurnālistikas nozare ja kāds grib reproducēt tekstu vai uh, Uh, attēlu. Tāpat, uh, ja kāds vēlas uh, savu sevis radīto saturu piedāvāt par brīvu, tad tas būs iespējams, bet ir grūti panākt autoru tiesību aizsardzību šobrīd. Un tiešām ļoti žēl, ka notika manipulācijas ar pilsoņiem. Nākamā runātāja. Godātā priekšstādātāja komisāra no šīm uh, debatēm mēs eh, skaidri saprotam, ka ir jāregulē internets. Ir atšķirīgi viedokļi pat vienas politiskās grupas ietvaros. Mums ir jāgarantē vārda brīvība, tāpat laikā jāaizsargā autoru un mākslinieku tiesības uz taisnīgu atlīdzību. Mums ir nepieciešama radošā industrija, bez kultūras mēs nevaram dzīvot un šīs nozares pārstāvjiem ir jānodrošina atlīdzība. 11., 13., 15. pants ir problemātiski, bet mums ir jābalso par šo direktīvu, eh, tā turpmāk jāuzlabo, jāspēr solis uz priekšu, bet ja mēs nespērsim šo soli uz priekšu, tad mēs nedarīsim neko. Autor tiesību aizsardzībai internetā mēs neko neiegūsim. Es aicinu balsot par šiem pantiem atsevišķi priekšsēdētāja Es dodu vārdu nākamam runātājam. Lūdzu. Kaputo kungs, paldies. Jā, trešo reizi uzstājos plenārs sēdē par autortiesību direktīvu. Pirmo reizi baudu atbalstu tam, lai teksts atgriežas komitejā, lai būtu lielāks eh, līdzsvars starp uh, interneta brīvību un uh, satura tiesību aizstāvību. Šī direktīva ir ļoti svarīga, lai mēs varētu digitalajā jomā nodrošināt autoriem līdzver uh, godīgu atalgojumu. Arī pilsoņi aicina arī, jo pilsoņi arī mums lūdz rīkoties. Internets nepārtraukti attīstās virtuālajā pasaulē nav robežu, un to nekad nevar ierobežot trilogu sasniegta vienošanās neparedz nekādu cenzūru, gluži pretēji iestājas par internetu brīvību, apstiprinot arī atbildības principus tiešsaistes platformām par to, ko tās tur publicē. Paldies! Agilārs Girsīs kundz, lūdzu. Paldies! Paldies, priekšsēdētājs kundze! Šīs debates beigās! Man ir jāteic, ka ir ļoti pretrunīgas šīs debates. Nevis tādēļ, ka būtu nodokļu atšķirības, tas ir ļoti labi, taču ir tik interesanti. Te mēs runājam par nepieciešamu regulējumu pār digitālo tirgu. Taču mani šokē eh, šis krūpļums, kas ir digitālajā tirgū. Uh, un kas te ir paredzēts. Mēs gribam reglamentēt autoru tiesības, te esam sasnieguši ļoti svarīgu līdzsvaru, kādēļ esam pret šo regulējumu. Regulējums nenozīmē aizliegumu. Vienkārši mēs šeit paredzam normas, lai visi šajā tirgu, arī digitālajā tirgu, tāpat kā komerc finanšu tirgos, uh, zinātu, kāds ir spēļ, kāda ir spēļas noteikuma. Tas arī viss. Tādējādi, jā, vairākumā mums ir jāatbalsta šī direktīva. Bordas kundze. I speak. Es runāju kā kultūras pārstāv šeit Eiropā. Es strādāju radošajā sektorā, arī iz, tur izveidoju digitālu uzņēmumu. Šī ir lielākā autortiesības likuma reforma pēdējo 50 gadu laikā, un tas arī ietekmēs lielo kompāniju rīcību tiešsaistē. Arī autoriem ir jānodrošina taisnīga atlīdzība. Tiesība akts risina nevienlīdzīgu situāciju, arī dziesmu, kas 50 miljonu reiz jāatskaņo YouTube, pirms uh, autors vispār saņem vidējo apvienotās karalists algu par šo savu dziesmu. Uh, tad, tad jāaizsarga autora darbi. Uh, Mēs uh, atbalstām investīcijas, kreativitāti šajā jomā, pateicos organizācijām kā UK Music Directors, kā arī apvienotās karalistas un uh, tiek pārtraukt runātāja. Tagad dosim vārdu atbildēji uh, komisijas vicepriekšētām Ansipkungam. Thank you, honorable. Paldies. Es gribu pateikties godātajiem Eiropas parlamenta deputātiem par šīm debatēm. Daudzi runātāji pieminēja augšu pielādes filtrus. Godīgi sakot, šie filtri nav tieši pieminēti direktīvas tekstā, bet, kā mēs zinām, tos jau tagad izmanto lielās interneta platformas. Balsošana pret direktīvu nenoņems šos augšuplādes filtrus, bet šī direktīva dos iespēju mūsu pilsoņiem pieprasīt, piemēram, um, noņemt filtrus, lai viņi vai, varētu augšuplādēt attiecīgu saturu, vai arī uh, pēc pieprasījuma izņemt saturu. Autortiesību direktīva ir vēstījums radošā satura radītājiem. Tas nozīmē, mēs rūpējamies par jums un mēs gribam aizsargāt jūs, lai aizsargātu jūsu ieguldījumu mūsu kultūrā, jo kultūra ir tas, uz kā balstās Eiropas sabiedrība. Tas ir mūsu vērtību un iedvesmas avots. Šīs direktīvas labuma baudītāji būs Eiropas Savienības pilsoņi. Modernizētā autora tiesību vide uzlabos piekļuvi Eiropas žurnālistikas saturam un mākslas saturam. Šis balsojums ir par Eiropas Savienības spēju risināt nozīmīgus un svarīgus tiesiskos izaicinājumus interneta vidē. Mēs saprotam, ka viedokļi ir un var būt atšķirīgi. Tas ir tikai normāli par šādu būtisku un svarīgu jautājumu. Mēs uzklausījām šeit paustos dažādos viedokļus un tos visus respektējam. Tajā pat laikā mēs uzskatām, ka trialogā apstiprinātais teksts ļauj mums modernizēt Eiropas autortiesību likumdošanu. Ir pienācis laiks padarīt autortiesību likumdošanu atbilstošu digitālajai ērai. Paldies! Priekšsēdētāj kungs, paldies Vosa kungām, paldies ēnu referentiem, paldies Eiropas parlamenta deputātiem. Much, paldies! Uh, vicepriekšsēdētāja kungam Ansipam. Sveicu uh, visus un uh, sāku tagad uh, savu maiņu šeit priekšsēdētāja krēslā un dodu vārdu Akselam Vosakungam. Um. Paldies priekšsēdētāji! Arī šīs dienas debatēs atsevišķās runās izskanēja, varēja just, ka šajās debatēs tika zaudēta mēra sajūta, jo nav runa par uh, Uh, de, cenzūras ieviešanu vai vārda brīvības ievērošanu. Nē, ir runa par tiesību, autortiesību aizsardzību, juridisko uh, paļāvību un uh, pilsoņu uh, iespējām. Tagad uh, lielie interneta giganti izvērš uh, dezinformācijas kampaņu, ka tikšot ierobežota brīvā izte vārda brīvība, bet tiek instrumentalizēts atsevišķas iedzīvotāju grupas šādā veidā. Bet šodien ir runa par to, vai mūsu parlaments un demokrātija spēja pastāvēt uh, pret uh, šiem uh, interneta gigantiem. Ir runa par īpašumu, tiesībām uz uh, uh, garīgo īpašumu un taisnīgu samaksu autoriem. Runa ir par Eiropas uh, kultūras uh, uh, īpašuma saglabāšanu un aizsardzību, un mūsu uh, runa ir par to, ka mums ir jāaizsargā Eiropas radošās uh, personas, un aicinu visus atbalstīt šo līdzsvaroto reformu. Paldies! Čenkuja. Paldies uh, eh, referentām, tādējādi debatas noslēdzām un balsosim šodien.